11. janvārī es saņēmu vēstuli no ETP, S&D, ALDE un uh, Zaļo uh, priekšsēdētāja pār uh, Černēčka kunga un nosodījumu atbilstīgi procedūrai, kas atrunā 21. noteikumam. Um, Um, attiecībā uz viņu izteikumiem pret kādu citu Eiropas parlamenta deputātu. Šis jautājums ir izskatīts priekšsēžu konferencē divās sanāksmēs - 18. janvārī un 1. februārī. 18. janvārī es saņēmu arī Černieska kunga vēstuli. Viņš uh, atbildēja uz iepriekš minētās vēstules satraukumu. 23. janvārī es uzklausīju vicepriekšsēdētāju Černiecki pēc tam, kad um, ņem vērā viņa komentārus, tad 1. februārī kom priekšsēžu konferencē tika lemts ar vairākumu trim piekdaļām balsu, kas veidojas mēs trīs uh, politiskās grupas, piedāvāt parlamentam izbeigt Černieška vicepriekšsēdētāja mm, tiesību šo amatu tādēļ, ka viņš atbilstīgi uh, reglamenta 21. pantam ir atzīts par vainīgu nepiemērotā uzvedībā. Tad parlaments trešdien lems par šo priekšlikumu ar divu trešdaļu balsu vairākumu, kas eh, beidos deputātu vairākumu. Lūdzu. Você Paņi Przewodniczący, w związku z tym chciałam. Godātais priekšsēdētāji kungs, man ir jautājums par eh, šo, jau, par šo tēmu. Ņemot vērā to, ko tikko sacījāt, Tātad man būtu sekoši jautājums, vai ir jāsagaida, ka ETP, vai pareizāk sakot, Eiropas parlamenta birojs nosūtīs deputātu paziņojums visām dalību valstīm. Otrs jautājums, kad Eiropas parlamenta bīrojas reaģēs uz skandalozajiem Ferhofšteta kunga izteikumiem, kurš aizskāra apvainoja polijas nāciju šeit Eiropas parlamenta plenāru sēdē. Tas ir nepieņēmami un šausminoši. Kad jūs izvērtēsiet priekšsētāja kungs, ko saka deputāti ārpus Eiropas parlamenta? Atbilstīgi reglamentam. L'articolo 21. punkts Eiropas parlamenta reglamentā pārēdz, ka lūgums ir jāiesniedz trīs Eiropas parlamenta politiskajām grupām. Šeit runa nav par uh, sankciju uh, ko var. Sankcija, ko var piespriest priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas. Nec priekšsēdētājs, nec Eiropas parlamenta birojas pieņem par to lēmumu, par to lemj uh, priekšsēdētāja konference. Līdz ar to tas ir lūgums, kas nāk no politiskajām grupām, tas, netī, tas nav, tā nav sankcija, kas tiek uh, vienkārši piemērot eh, tādēļ, ka ir pārkārts eh, reglaments. Es ievēroju reglamenta 21. punktu. Ja par to ir lēmts priekšsēžu konferencē, tādējādi ir ievērota pilnīgi visa šī eh, procedūra. Nē, priekšsēdētājs pats nevar paredzēt sankcijas par to, kas notiek ārpus Eiropas parlamenta. Es varu sankcionēt to, kas notiek Eiropas parlamenta iekšienē lūgums atcelt no vicepriekšsēdētāja amata. Šis lū, um, lēmums, lūgums tad arī ir atkarīgs no tā, vai to prasa trīs politiskās grupas. Tagad vārds Vēberkungam. Mikro, prezidenti. Priekšsēdētāja kungs kolēģi norāda uz eh, runas brīvību, to, protams, neviens neapšauba, bet mēs runājam par parlamenta priekšsēdētāju vietnieku, nevis par ierindas deputātu. Un ir jāparūpējas, lai priekšsēdētāji vietnieki būtu neitrāli savā darbā, un to dara ETP grupas priekšsēdētāji vietnieki, un to pašu mēs sagaidām arī no citām grupām. Un ja ir priekšsēdētāji vietnieks, kas uzvedas nepieņemami, un demokrātiski ievēlētu deputāti salīdzina ar uh, nacistiem piedarīgiem epitetiem, un Eiropas Savienību salīdzina ar uh, Padomju Savienību, es domāju, sarkanā līnija līmenī ir pārkāpta un ir jārēķinās ar attiecīgām sekām. Mēs pieprasīsim par uh, Čarnēcka kunga atcelšanu no šī amata kā politiskā grupa. Un Lai kolēģim tūdaļ atņemtu arī munīciju, mana grupa ir gatava atbalstīt citu PIS grupas kandidātu. Mēs neesam vērsušies pret Poliju, pret kādu politisko grupu vai partiju valstī. Mēs balsosim par jebkuru citu kolēģi eh, no EKR politiskās grupas, bet mēs uzskatām, ka Černeska kungam ir jāreķinās ar savu eh, padarītā sekām. Paldies! Vārdu, vārds tagad ir Bulman kungām. Tagad gan neizvērtīsim debats par Černiečka kunga lēmums jau ir pieņemts. Balsojums notiks trešdien. Eiropas parlaments demokrātiski par to lems. Uzklausīsim tagad Bulmana kungu, bet es atbildēju juridiski uz kolēģi, kas uzdev jautājumu par Eiropas parlamenta biroju. Birojiem šeit nav nekāda sākara ar. Uh, šīm sankcijām. Šo lēmumu mēs pieņemam pamatoties 21. punktu. Visa procedūra ir ievērota, ir arī garantēta Černiecka kungam iespēja izteikt savus argumentus, tad mēs esam parakstījuši protokolu, ir izteikušies, izteikušās abas puses, Černiecka kungs nav atvainojies un viss ir absolūti caurskatām un redzam, lūdzu, Būman kungs. Paldies! Es arī negribu tagad uh, iesaistīties debatēs, bet gribētu atbildēt uz kolēģis jautājumu. Priekšsēdētāja konferencē neviens uh, neizteicās par cenzūru, par viedokļu cenzūru, un tā arī netiks ieviesta. Bet Eiropas parlamentam ir sava cieņa, uh, un lūdzu neaizmirstiet to, ka Eiropas vienotība radās vēršoties pret kāru un nacionālu sociālismu. Tas ir mūsu kopīgais mantojums un pienākums, un tiem, kas izsaka kaut kādus nācistu salīdzinājumus, patiešām iet par tālu tālu. Un sociāla demokrātu grupa nevēlas, lai šo uh, parlamentu pārstāvētu kāds, kas šeit izmanto nacistu salīdzinājumus, epitētus. Un šeit nav ko meklēt tādiem cilvēkiem, tāpat kā nacistiem šeit nav ko meklēt. Un to mēs arī pieprasām. Un mēs pievienojamies Vēbera kunga vārdiem. Protams, mēs varam izvirzīt un atbalstīt kādu pārstāvi, eh, kas nepārkāp šīs sarkanās līnijas. Mēs varam balsot par kādu citu kolēģi no attiecīgās frakcijas. Tā ir pluralitāte, bet lūdzu nekādus nacistus salīdzinājumus un nekādus nacistus parlamenta vadībā. Paldies! Godētais Lambert kungs, atkārtoju, tagad neturpināsim debats. Vai jums ir kas papildināms? Es vēlējos vien atbalstīt jūsu nostāju, priekšsēdē kungs, es domāju, ka jūs pilnīgi pareizi to skaidrojāt. Man labadīgtos, lai mums būtu uh, debatas, kurās ir atšķirīgi viedokļi, tas ir normāli, bet tad, kad uh, notiek šādi personīgi uzbrukumi un personīgi uh, tiek apvainots cilvēks, tas tomēr iet pāri. Uh, robežām. Es cīnos pret ekstrēmu labējo spēku idejām, bet es nekad nevērsīšos pret kādu cilvēku konkrēti. Visiem, kas atrodas šeit, ir leģitīmas tiesības šeit būt, un visiem ir uh, iespēja uz to, lai viņu cieņa tiktu ievērot, un tāpēc nav pieņemam tas, ko izdarīs Čanētis kungs. Referents. Referents kundze. Priekšsēdētāji, es arī domāju, ka ir eh, jābūt standartiem. Tādēļ arī nosūtīja jūsu bīrojam vēstuli, ko ir pārakstījis vēl simts deputāti, lai lūgtu Eiropas parlamentā nevarētu būt tādi uh, politiskie spēki, kas sevi uzskata par fašistiem. E Eiropas uh, parlamentā ir jāievēro šie kritēriji katru reizi tiešām ir jārēģē ikreiz, kad izskan šādi fašistiski apvainojumi. Parents kundze, ir noteikumi, kas tiek ievēroti Eiropas parlamentā. Prezidents nevar atļaut kaut ko, var liekt iniciatīvas, kādas tiek pieņemts Eiropas parlamenta iekšienē, bet uh, kad runa, piemēram, ir par uh, kādiem terorismas sarakstiem un tam līdzīgi, tiek pārtraukts prezidents. Godātais deputāti, lūdzu, nebļaujiet man virsū, lūdzu, apsēdieties un ievērojiet kārtību. Brīnišķīgi, labi, jā, redzu, ka jūs nezināt, kas ir demokrātija. Va finito, a fi... Ha finito di fare il suo comizio? Vai jūs beidzāt lūdzu savu uzstāšanos, lūdzu nomierinieties, tad, kad mēs strīdāmies, tad ir jāizpauž tikai un vienīgi politiskā nostāja. Vēlreiz es jūs uh, uh saucu pie atbildības, ievērojiet kārtību. Tā tad es jums atbildēju, sakot, kā tad, kad netiek, tad, tad, ja kāds tad, tad politiskie spēki kādu uzaicina un uh, tur tiek izteikti dažādi izteikumi, tur neko mēs nevaram aizliegt. Es varu nepiekrist dažādām nostājām un pozīcijām, bet uh, pretējā gadījumā mēs vienkārši aizliegsim visa veida uh, manifestāciju šeit Eiropas parlamentā. Tas nav iespējams, kā teica Lambert kungs, visi parlamentārieši ir vienlīdzīgi, jo mēs pārstāvam visi. Uh, um, Eiropas Savienības pilsoņus. Kamēr nav uh, uzstāšanās, kas, pār, ne, kas pārkāpj uh, šos uh, noteikumus, mēs nevaram uh, pret to uzstāt.